pan przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. dāmas un kungi pēc sātīgām pusdienām mēs varam atsākt sēdi un es sveicu atkal mūsu viesi komisāru Taiseni.